Es gribētu informēt eh, parlamentu par to, ka tiek piemērots 231. pānta 4. punkts mūsu reglamentā. Un nav izsniegts nekāds lūgums balsot par koriģējumu, par kur tika paziņots vakar pulkstens piecos. Līdz ar to šī, šis